atbalstīt Meksiku šajos centienos. Paldies! Paldies komisāru kungam Patočniku. Debates noslēgumā ir ieslēgti seši rezolūcijas priekšlikumi. Balsojums eh, būs pēc debatēm. Nākamais jautājums ir Dienvidkoreja nāvis soda legalizēšana. Vispirms došu vārdu autoriem. Kolēģe Weberskundzei uz divām minūtēm. After... Paldies priekšsēdētāji. Pēc 30 gadiem, kad nav ticis piemērots nāves sots nevienu reizi, tagad ir ļoti, būt, ļoti bēdīgi uzzināt, ka šī situācija ir mainījusies. Un līdz ar to būtībā mēs reaģējam uz situāciju, kāda ir radusies noteiktā valstī, noteiktā brīdī. Piemērojot nāves sodu, tiek sagaidīts, ka noziedznieks varbūt atturēs fakts, ka viņi var rēķināties ar nāves sodu, bet pētījumi neapstiprina šādu, šādus secinājumus. Un nāves soda piemērošana, tas ir tāds ļoti neatgriezenisks solis Un šeit ir neviens nevainīgs cilvēks nedrīkst um, tikt notiesāts uz nāves sodu. Nāves soda piemērošanā ir iespējams arī pieļaut kļūdas. Uh, mēs varējām, varam rēķināties ar to, ka izmantojot parlamentārās iespējas uh, nāves sodu varētu atcelt. Bet uh, Dienvidkorejas uh, reputācija starptautiskā arēnā ļoti cietīs no tā. Paldies! Tagad lūdzu Martina kungs, pusotra minūte. Šis parlaments uh ir vienmēr iesājies pret nāves sodu, un tieši tāpēc mēs nevaram darīt neko citu, kā tikai nožēlot šīs eh, Dienvidkorejas eh, konstitucionālās tiesas lēmumu, ka nāves sods eh, nepārkāp šīs valsts konstitūciju. Taču es uzskatu, ka mums vajadzētu skatīt šo jautājumu proporcionāli. Ja mēs redzam, ka šis balsojums bija 5 pret 4, iepriekšējais tas bija 7 pret 2, tad eh, īsnībā nav nosodīts nāves sods, bet tiek aicināts pieņemt politisku lēmumu. Tātad eh, Korejas parlamentam būtu jālem par nāves sodu atcelšanu šajā valstī. Mums ir jāzina arī tas, ka Dienvidkoreja de facto ir aizliegusi nāves sodu. Nāves sods nav izpildīts kopš 1998. gadā. 2007. gadā Amnesty International kategorizēja Dienvidkoreju kā valsti, kas īstenībā ir uh, reāli uh, noliegusi nāvis sodu. Taču pašlaik mums ir jādomā par lielās nacionālās partijas vadītāju Dienvidkorejā. Viņš nesen minēja, ka de facto moratorijas nāves sodam būtu, jābeigt, un, būtu jābeidz un drīz vien būtu jāizpilda nāves sodi notiesātajiem. Es uzskatu, ka šī oportunistiskā balss eh, Dienvidkorejā, es ceru, ka tā netiks eh, saklausīta, un eh, Dienvidkoreja patiešām kļūs par īstu moratoriju valsti, ka tā izmainīs savas tiesības un kļūs arī par de jure moratoriju valsti. Paldies! Lielas paldies Mārtiņa kungām. Tagad viena minūte Kastlera kungam. Priekšsādātāja kungs, dārgie kolēģi, tiešām ir žēl, ka tik daudzas valstis šobrīd pasaulē vēl turpina izpildīt šādu te smagu necilvēcīgu sodu un atļauj nāvis sodu. Tātad, manuprāt, nevienam cilvēkam nav tiesības eh, lemt par citu cilvēku Eh, dzīvību, vienalga vai tas būtu par cilvēku dzīves sākumu vai beigām, un arī, uh, lai sodītu cilvēku, tas nav pieņemami. Šis te barbariskais sots, nāves sots mūsdienu pasaulē būtu pilnībā jāceļ. Jānis Pāvils II eh, norādīja uz to, ka iespēja uh, tātad uh, cilvēkam uh, kaut ko tā kā padarīt atkal par labāku, ir jādod, un tā, līdz ar nāvsot tas nav iespējams, un tāpēc mēs aicinām arī Dienvidu Koreju skatīt šo jautājumu savā parlamentā un kopā ar mums Eiropiešiem cīnīties par nāvis soda atcelšanu un uh, e, radīt to kā cilvēcības signālu. Es gribētu aicināt visus kolēģus šeit kopējo rezolūcijas projektu atbalstīt. Paldies! Paldies, Kastar kungs. Tagad viena minūte Veržijā kundzei. Lors du 4e congrès mondial contre la peine de mort. 4. Uh, kongresa laikā pret uh, nāves sodu mēs uh, dzirdējam, ka daudzas valstis ir atcēlušas nāves sodu, un šķiet, ka Dienvidu Koreja arī ir uz šī ceļa. Uh, kopš 97. gada nav izpildīts neviens nāves sots. Nesenais konstitucionālās tiesas spriedums Dienvidu Korejā mūs satrauc, un tas mums ir jānosoda. Komisija un padoma uzskata, ka nāves sots pārkāpj cilvēktiesības, un tādējādi būtu arī jāveido mūsu attiecības ar trešajām valstīm. Republikas prezidents uh, 81. gadā pats tika sodīts ar nāves sodu, viņam tika piespriests nāves sods, vajadzētu atcelt nāves sodu šajā valstī. 59 eh, cilvēki Dienvidkorejā ir saņēmuši nāves sodu spriedumu, daudz no viņiem ir arī politiski ieslodzītie. Paldies, Vergijā kundze, tagad Lohbīlers kundze, pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! politika nāvsoda atcelšanai ir bijusi ļoti veiksmīga Eiropas ārpolitikas daļa. Tas parādās uh, pirms iestāšanās sarunās, divpusējās sarunās un arī ANO ietvaros, kur aizvien vairāk uh, pasaules valstis izlēmj uh, noteikt moratoriju nāvisodu izpildē vai pilnībā atcelt nāvisodu. Dienvidkorejas republika pavisam līdz šim, pavisam vēl nesen vēl bija daļa no šīm valstīm, kas vairs nepiemēroja šo te necilvēcīgo sodu mēru. Šodienas rezolūcijā mēs paužam bāžas, ka ar šo te spriedumu, ko pieņēma Dienvidkorejas konstitucionālā tiesa, par to, ka šie, šī nāvesoda izpilda nav pret konstitūciju, varētu novest pie tā, ka atkal tiktu piemērots nāvesods. Tāpēc mēs aicinām Dienvidkorejas valdību darīt visu, kas ir tās spēkos, lai pieņemtu juridiski saistošu moratoriju uh, Uh, veikt nāves sodu izpildi. Joprojām 55 cilvēki vēl gaida ar nāves spriedumu, un uh, pēc tam vajadzētu parlamentā pieņemt arī likumu par nāves un aizliekšanu. Es domāju, ka ļoti pozitīvi ir vērtējams tas, ka Dienvidkorejas sabiedrībā ir uh, radusies kustība, kas iestājas par to, lai beidzot ar likumu tiktu atcelts nāves sots.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 bo przecież życie ludzi. Dienvidkorejas tiesas lēmums ir pārsteidzošs. Cilvēka dzīve ir vērtība un tā ir jāaizsargā ar likumu un ar sistēmu. E, tiesību sistēma, kas pieļauj nāvis sodu, ir e, liekulīga. Ir ļoti daudz argumentu pret e, šāda veida tiesas piespriešanu. Galvenais arguments ir tas, ka šis sots nav atgriezenisks, tas ir pēdējais sots, tas cilvēkam atņem vienīgo, kas viņam jebkad varētu būt, un tā ir viņa dzīvība. Tajā pašā laikā nāves soda izpildītājam ir jāuzņemas atbildība, iespējams, ka viņš nogalinās cilvēku, kas ir nevainīgs. Korejā gadiem ilgi nav izpildīts nāves sods. Mēs ceram, ka pašreizējais lēmums neietekmēs šādu sodu piespriešanas skaitu. Mēs ceram, ka nāves sods netiks izpildīts šajā valstī. Vārds Geringerēde Odenbergai, viena minūte. Liels paldies priekšsēdētāji. Dienvidkoreja ir viena no mūsu galvenajām tirzniecības partnerēm. Tā ir valsts, ar kuru Eiropas Savienībai ir brīvās tirzniecības nolīgums. Mums ir piekļuve Dienvidkorejas tirgumu, tāpat kā Dienvidkoreja piekļuve mūsu tirgumu. Mūsu tirgus attiecības ir uh, lieliskas, tās varētu būt modelis arī citām attiecībām. Tāpēc ir žēl, ka mūsu atšķirības ir tik lielas, ja runa par cilvēktiesībām un nāvis sodu. Nāvis sods ir jāaizliedz. Starptautiskajā arēnā Eiropas Savienība vienmēr ir aizstāvējusi ideju, ka ir jāaizliedz nāvis sods. Tieši tāpēc mums vajadzētu atbalstīt, atbalstīt pilsonisko kustību Dienvidkorejā, kas cenšas eh, aizliegt nāvis sodu. Es ceru, ka mēs darīsim visu iespējamo, lai mēs to panāktu. Eiropas parlaments ir ieguvis jaunas pilnvaras arī tirdzniecības politikā, un tieši tāpēc mēs varam pieprasīt mūsu partneriem aizliegt nāvis sodu. Lielas paldies Geringeris Deodenbergas kundzei, tagad eh, viena minūte Ciobro kungam. Priekšsēdētāji, ja šīs dienas priekšstatī par nāvis sodu tiktu izmantoti Nirnbergas tiesā, neviens no nāciju noziedzniekiem, nacistu noziedzniekiem, kas ir atbildīgi par miljoniem cilvēku nāvi, nebūtu, uh, nevienam nebūtu izpildīts nāves sods. Neesmu dzirdējis, ka kāds kritizētu Nirnbergas tiesas sēdes. Es domāju, ka mums ir vajadzīga samērīga pieeja noziedznieka vainai. Ja mēs runājam par teroristu noziegumiem vai genocīdu, kas arī ir noticis Eiropā, mums ir vajadzīgs šim, sodam, šim noziegumam samērīgs sots. Eiropā akadēmiķi spriež par šī soda profilaktiskiem aspektiem. Taču tas nav nekāds arguments. Eiropa ir pieņēmusi demokrātiskus lēmumus, aizliedzot nāves sodu, bet mēs atbalstam arī cita veida demokrātiskos lēmumus, un tieši tāpēc mums vajadzētu vest sarunas demokrātiskā ceļā. Paldies Ziebraukungam, tagad Rozbach kunga diemžēl nav klāt. Līdz ar to ir palicis Migaļska kungs kuram arī ir viena minūte laika. Priekšsēdētāji, es atvainojos. Es nedaudz aizkavējos. Es domāju, ka mums nevajadzētu iejaukties šajos jautājumos, un te ir divi iemesli. Pirmkārtām, Dienvidkoreja ir demokrātiska valsts. Tās konstitucionālās tiesas spriedums ir tiesisks lēmums, un tieši tāpēc nepastāv risks, ka šis, šī sankcija tiks izmantota politiskās vai nenozīmīgās lietās. Nāves sodām ir arī kavējošā funkcija. Galu galā Tas ir viens no vissmagākajiem sodiem. Tādējādi mēs varam pasargāt nevainīgu, nevainīgus cilvēkus. Es domāju, ka mums nevajadzētu iejaukties Dienvidkorejas varas iestāžu lēmu pieņemšanā. Lielas paldies Nikaiska kungam. Tagad būs uh, brīvā pro mikrofona procedūra un pirmais uh, izteiksies Soņika kungs. Dziękuję, panie przewodniczący. Zesmu... Lielas paldies, priekšsēdētāji. Mūs patiešām abēdinā Dienvidkorejas augstākās tiesas spriedums. Šis lēmums ir solis atpakaļ. Šis lēmums pietuvina valsti situācijai, kāda pastāvēja agrāk. Jau 13 gadus šajā valstī nav izpildīts nāvessods. 57 cilvēki gaida uz nāvessodu izpildi. Mums ir kritiski jāskatās uz augstākās tiesas spriedumu. Šī valsts ir ekonomiskā līderē šajā reģionā, un tai vajadzētu rādīt paraugu citām valstīm šajā reģionā arī morālā ziņā. Nāves sods nav kavējošs faktors. Tas nekādā veidā nesamazina noziedzību. Dank, her... Paldies Soņika kungam. Nākamais Paskas kungs. Vážený, trest smrti je téma, ktorá bude živá dovtedy, kým sa v ľudskom... Darbie kolēģi, nāvesots ir temats, kas eh, tiks apspriests eh, līdz brīdim, eh, tātad, kamēr būs cilvēki, kas darīs briesmīgas lietas, un mēs nevaram kā sabiedrība apturēt šos te <clears throat> briesmīgos noziedzniekus, vai viņiem tiešām uh, vajadzētu dot tiesības dzīvot tālāk, eh, vai šiem cilvēkiem ir tiesības uz taisnīgu tiesu. Korejas konstitucionālā tiesa teica, ka nāves sots eh, nav pretkonstitucionāls. Un tas fakts, ka eh, politiskā elita atsakās no šī ceļa, tas nenozīmē, ka mūsu sabiedrība ir kļuvusi labāka, humānāka. Uh, tas, ka uh, šādi briesmīgi noziedznieki uh, nogalina cilvēkus, tas to joprojām turpinās. Vienkārši Eiropā uh, slepkavām nav jābaidās no nāvis soda, kā tas ir uh, Dienvidkorejā. Es atbalstu šo modeli, protams, bet pirms mēs uzspiežam šo modeli visai pasaulē, mums vajadzētu pārliecināties, ka tas tiešām ir labākais risinājums. Paldies, tagad uh, Čitlīvskas kundze. Dziękuję, panie przewodniczący. Pragnę... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pievērst jūsu uzmanību uh, tam, cik um, satraucoši ir šis uh, Dienvidkorejas tiesas uh, spriedums. 1997. gadā tika izpildīts pēdējais nāves sots, un tagad uh, tiesa ir spriedusi, ka, uh, ka nāves sots nav pretrunā Eh, konstitūcijā un, un noteikumiem par cilvēku cieņu. Augstākā tiesa ir teikusi, ka arī sabiedrība ir par eh, nāves sodu, un eh, tas mums tiešām rada uh, bāžas, un tas mūs skumdina. Dienvidkoreja uh, savā reģionā varētu būt uh, kā paraugu valsts. Paldies tagad Šidļevskas kundze. Paldies jums. Līdz ar to noslēdzam uh, brīvā mikrofona procedūru un dod vārdu Potočnikungam, lūdzu. Godātie deputāti, cīņa pret uh, nās sodi ir Eiropas Savienības cilvēktiesību politikas centrā. Eiropas Savienība uzskata, ka nās sots ir uh, uh, nežēlīgs un necilvēcīgs sots, uh, kas arī kriminalitāti nespēja mazināt, bet uh, nolasīt atcelšana veicina cilvēku cīņas izplatīšanos. Mēs esam varējuši novērot eh, pozitīvu attīstību cīņā pret nāves sodu. Šī gada janvārī Mongolija izsludināja moratoriju nāves sodu izpildēji. 2009. gadā Burundi, Togo un ASV Jaunmeksikas štats viss atcēla nāves sodu. Uh, un ANO ģenerāla asamblija pirmo reizi pagājušā gadā pieņem rezolūciju eh, ar aicinājumu eh, noteikti nāsot izpildes eh, moratoriju ar perspektīvu atcelt nāsot vispār. Un šis aicinājums ir ticis atkārtots Eiropas Savienība, protams, bija vīlusies eh, pār 25. Eh, februāra eh, Korejas konstitucionāls tiesas spriedumu ar 5-4 balsīm, ka nāsots esot saskanīgs ar Korejas konstitūciju. Bet mēs zinām, ka šis gadījums bija centrēts uz Korejas konstitūciju, nevis politisks lēmums par nāsoda atkal atļaušanu, un bez tam trīs no pieciem uh, eh, um, cie, tiesnešiem uzskatīja, ka uh, Likins Koks, uh, eh, Mihan Kī, piemēram, tiesneši uh, uzskatīja, ka uh, nepieciešami samazināt, uh, uh, tad Nelsons palīdz samazināt smagas noziegumus, bet uh, Losan Čons tiesnes uzskatīja, ka uh, Eh, vajag eh, notikt eh, publiskām debatēm un likumdevējiem ir jāizrāda aktivitāte. Kaut gan tiesas turpina piespriest nav sods. Korejas republika ir kopš 1997. gadā uzturējusi spēkā moratoriju. Nav uh, Eh, arī pamat uzskatīt, ka eh, konstitucionāls tiesas eh, spriedums šo moratoru ietekmēs. Mēs apsveicam Korejas lēmumu, moratorija paturēts spēkā, bet tajā pat laikā, tāpat kā janvāra ģenerāla asamblēja ir atzīmējusi, moratorijam nevajadzētu būt kā gala mērķim, bet kā solim ceļā uz pilnīgu atsacīšanos no nāsoda. Attiecīgi Eiropas Sanība aicina uh, Korejas Nacionālajā asamblēja eh, jo ātrāk eh, pieņemt solis, lai atteiktos no nāves soda. Korejas republika ilgu laiku ir bijusi cilvēktiesību flagmans Āzijā un atteikšanās no uh, eh, nāves soda uh, vēlreiz apstiprināt Korejas apņēmību veicināt un ievērot cilvēktiesības. Sirsnīgs paldies komisāram Potočnikam. Debašu beigās esam saņēmuši piecus Satons līdz iesniegam beigām 165 rezolūciju projekts, debats ir beigšās, un tagad sāksim ar balsošanu. Pirmais, pa ko balsosim, būs Džilāda Šalīta lieta. Mums